Ansangsučī kundzi uz Strasbūru. Un tagad uh, augstās pārstāvis vietā iesēdīsies Fīlerkungs, un mēs turpināsim debatas par Melnās jūras reģionu stratēģiju. Brīdī, kad eh, Fīlskungs būs ieņēmis savu vietu, mēs varēsim uzsākt debatas. Uh, honorable... Priekšsēdētāj kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti! Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien runāt komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārslāvas ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā, un šodien es runāju par Melnās jūras reģionu stratēģiju. Mēs runājam par Melnās jūras reģionu un parlaments vēlas piešķirt šim reģionam īpašu statusu. Melnās jūras reģions ir ārkārtīgi bagāts gan cilvēku resursu, gan arī vēstures ziņā, un patiesībā tas ir sava veida loks uz tuvējiem austrumiem, uz Āziju un uz Eiropu. Tāpēc šajā reģionā sastopās ārkārtīgi daudz interešu un spēku. Kopš 2007. gada, kad Eiropas Savienībā iestājās Bulgārija un Rumānija, Eiropas Savienība tiešā veidā šobrīd ir kļuvusi par Melnās jūras reģiona savienību, un tāpēc ir tik svarīgi mums koordinēt šajā reģionā notiekošo. Tieši šā iemesla dēļ 8. gadā tika izveidota Baltās, mel, atvainojas Melnās jūras sinerģijas uh, plāns Eiropas Savienībā. Mēs runājam arī par austrumu partnerību, bet patiesībā tas ir kas cits. Austrumu partnerība nozīmē projektu, kas ģeopolitiskā un ekonomiskā ziņā mūsu austrumu kaimiņus tuvināt Eiropas Savienībai kamēr Melnās jūras stratēģija nozīmē Eiropas Savienību tuvināt Melnajai jūrai, veicinot reģionālo sadarbību šajā reģionā. Tomēr vēlētos nākt klajā ar personāls dabas paziņojumiem, vairākiem. Protams, ka starp abām šīm, tātad starp Austrumu partnerību un Melnās jūras sinerģija eksistē sadarbība. Vienlaicīgi Austrumu partnerības ideja ir būtiski paplašinājusies un kļuvusi par galveno instrumentu mūsu sadarbībā ar mūsu austrumu partneriem. Un patiesībā šā iemesla dēļ Melnās jūras sinerģija ir konkrēts instruments sinerģijai, mūsu politikas sinerģijai šajā reģionā. Bet, protams, abi šie instrumenti kopā šobrīd mēģina starp mums Eiropas Savienību un mūsu partneriem šajā reģionā Tātad eh, abi šie instrumenti mēģina uzlabot pārobežu sadarbību, un eh, mēs mēģinām arī aktīvāk darboties šajā reģionā, reģiona sadarbības ietvaros. Godātie deputāti! Mūsu intereses Melnās jūras reģionā ir plašas - zivsaimniecība, energotransports, vidas jautājumi, pārvietošanās. Tāpēc eh, mēs vēlētos runāt par trīs sektorālajiem sadarbības jautājumiem vides, enerģijas un transporta jomā. Un 2010. gadā martā mēs uzsākām vides sadarbības projektu. Mēs runājam par ļoti plašiem dažādu reģionu sadarbības projektiem. Un 2007. un 2013 gada finanšu plānos Melnās jūras reģiona stratēģijai. Šim instrumentam ir palielināts eh, finansējums no 17,5 miljoniem līdz 25,7 miljoniem eiro. Un eh, pirmajā tādā kā blokā tika īstenoti 18 projekti. Arī šajā 2007. un 2013. gada plānā par Melno jūru. Mēs atbalstam pārobežu partnerību ekonomiskai un sociālai attīstībai. Mēs e, vēlamies aizsargāt vidi un e, dabu. Un visbeidzot, mēs vēlamies atbalstīt kultūrāls un izglītības iniciatīvas, izveidojot kopīgu kultūras fórumu un pamatu. Taisnība, ka mēs neesam uz priekšu virzījušies tik ātri, kā mēs cerējām. Uh, Tāpēc ir svarīgi šobrīd padomāt par to, kādā veidā uzlabot mūsu sadarbību Melnās jūras reģionā. Un ceru, ka diskusijās ar jums mums izdosies to izkristalizēt. Runājot par Melnās jūras stratēģijas nākotni, tad mums ir jāraugās no abiem skatu punktiem. Tātad no Eiropas Savienības puses un no Melnās jūras valstu puses, kuras nav Eiropas Savienības dalību valsts. Un nākamais, kā padarīt Melnās jūras sinerģiju par Melnās jūras stratēģijas nākotnes stūrakmeni. Vispirmām kārtām mums eh, ir jāpārskata Eiropas Savienības eh, attieksme sadarbības ziņā Melnās jūras reģionā, ņemot vērā šajā sadarbībā ļoti daudzveidīgo reģionu un arī atšķirīgās valsts, kas ir ap Melno jūru. Viena no šādām valstīm ir kandidāta valsts Turcija, mūsu strateģiskais partners Krievija, plus mūsu austrumu partnerības sadarbības valsts Ukraina, Moldova, Grūziju, Armēniju un Azerbaidžānu. Un vēl bez tam ir jāatcerās arī to, ka starp šīm valstīm bieži vien eksistē samērā saspringtas attiecības. Otrakārt, mums būs jāņem vērā arī citi sadarbības ietvari šajā reģionā. Mums jau nav jāizgudro divritenis no sākuma. Kaut vai, piemēram, vidas jomā, tad Melnās jūras komisija vidas jomā ir būtisks spēlētājs, ar kuru Eiropas sadē, Savienība sadarbosies. Mēs vēlētos eh, palielināt mūsu iesaistīšanos Melnās jūras ekonomiskās sadarbības organizācijā, īpaši ņemot to, ka Istambulā 26. jūnijā notiks šīs organizācijas 20. jubilejas konference. Runājot par Melnās jūras sinerģiju un tās atzimšanu un sadarbojoties ar Melnās jūras ekonomiskās sadarbības organizāciju, visiem kopā ceru, ka mums izdosies izveidot uh, adekvātu dialogu starp Eiropas Savienību un Krieviju, starp Eiropas Savienību un Turciju, jo šajā reģionā šīs abas valsts ir lielākie spēlētāji. Un visbeidzot, treškārt, vissvarīgāk, mums ir jāparāda Eiropas Savienības eh, vēlme savietot kopā Eiropas Savienības iekšējie un ārlietu instrumenti, lai panāktu rezultātu, kas būs pieņemams visiem. Protams, ka mums arī turpmāk būs jārunā par to, kā Eiropas Savienības politika šajā ļoti svarīgajā reģionā tiks uzlabota. Prieksēdētājs, paldies komisārkungam, un eh, pirmais runātājs ir Ungurjānu kungs. Paldies! Prieksēdētāji kungs. Es esmu referents parlamentā par Melno jūru un ir pagājuši jau 15 mēneši kad parlaments pieprasīja komisijai sagatavot Melnās jūras stratēģiju, kas stātos Melnās jūras sinerģijas vietā. 2008. gadā tika izveidota šī Melnās jūras sinerģijas projekta ideja, un toreiz visi no tās sagaidīja dikti daudz, jo tajā runa gāja par vairākiem būtiskiem uzsvariem. Vispirmām kārtām doma bija padarīt Melnās jūras sinerģiju par atsevišķu Eiropas Savienības politikas sastrādaļu, un padarīt to par svarīgu Eiropas Savienības politikas sastrādaļu. Ir pagājuši četri gadi, un tas viss ir izgājies. Izgāzies. Runājot par Eiropas Savienības politikām, tad Melnās jūras reģions izskatās kā melnais caurums par sinerģijas īstenošanas pasākumiem nav sagatavots neviens ziņojums. Tās tika sagatavots tikai 8. gadā un viss. Melnās jūras reģions ir it kā pat aizmirsts. Otrakārt, Tie izaicinājumi, ar kuriem sastopas Melnās jūras reģiona valsts, tie nevar gaidīt, tie ir jārisina nekavējoties. Jo patiesībā Melnās jūras reģions ir saspīlējumu murskulis, varbūt, ka sektoriālā ziņā tam ir zināmi uzlabojumi, piemēram, zivsaimniecības politikā un vidē, un tomēr mēs nekādā gadījumā nevaram runāt par uzlabojumiem tik svarīgos strateģiskos jautājumos kā energoapgāde un energo stratēģija. 2010. un 2011. gadā Eiropas parlaments vēlējās nomainīt Melnās jūras sinerģiju pret Melnās jūras reģionu stratēģiju. Un jautājums komisijai ir atklāts, vai komisija izveidos Melnās jūras reģionu stratēģiju. Prieksēdētājs. Ručeka kungs nākamais lūdzu. Thank you, chairman. Kolīgs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātie kolēģi, Melnās jūras reģions ir strateģiski ārkārtīgi svarīgs, un kā šeit jau izskanēja, tajā ir gan kandidāta valsts kā Turcija, mūsu strateģiskais partners Krievija, Eiropas Savienības dalību valstis un austrumu partnerības valstis. Līdz ar to tas ir mūsu visvētākajās interesēs veicināt šā reģiona ekonomisko uzplaukumu un citus uzplaukums. Jā, Šajā reģionā ir ārkārtīgi daudz tā saucamo neatrisināto konfliktu, un ir tādi konflikti, kas nav risināti jau 20 gadus ko, do, ko darīt šajā reģionā. Komisija jau pieminēja, ka vajadzētu atbalstīt vairākus sektoru politikas momentus - turisms, vide, transports, enerģija. Tie ir pareizie sektoriālie punkti. Ja mēs, piemēram, raugāmies uz Melnās jūras ekonomiskās sadarbības organizācija, tad šī organizācija tieši šajos jautājumos arī sadarbojās, un mums to vajadzētu atbalstīt. Ir izveidot arī konce koncepts eh, savienot kopā Melnās jūras eh, ostas un izveidot arī Melnās jūras eh, satiksmes maģistrāli. Tas viss nākt par labu turismam, tas viss nākt par labu vidē, tas nākt par labu arī energo nodrošinājumam. Uh, Un, protams, ka mums ir jāiet uz priekšu soli pa solim. Un tas iespējams varētu atrisināt kādus no šiem iesaldētajiem konfliktiem reģionā. Citiem vārdiem, es uzklausīju komisāru teikto un atbalstu viņa centienus, un tomēr uzskatu, ka mums ir jābūt aktīvākiem mūsu sadarbībā starp Eiropas Savienību un šīm valstīm, kā arī starp Eiropas parlamentu un attiecīgajiem parlamentiem. Molcerkungs lūdzu. Danke, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējos gados varam teikt, ka daudz kas ir izdarīts, lai austrumu partnerību veicinātu un panāktu efektivitāti. Šobrīd ir veicinā, tiek veicināta doma, ka panāksim vairāk ar vairāk līdzekļu piešķirumu. Tas ir arī pamudinājums nodrošināt reformas un veikt izmaiņas. Un tas ir īpaši palīdz valstīm, kas atrodas pie Melnās jūras. Šeit Eiropas Savienība var palīdzēt un veicināt reformas daž dažādās jomās. Melnās jūras reģions turpmākajos gados būs divējādā ziņā īpaši svarīgs. Arī jautājuma, kas ir saistīta ar energoapgādi. Šeit Eiropas Savienībā šajā reģionā jāveicina ilgspējīga attīstība tā, lai visām iesaistītām pusēm uh, būtu iespēja nodrošināt uh, vislabākos risinājumus. Un šeit, protams, ir jārunā arī par uh, gāzes vadu, naftas vadu izbūvī, jo mērķis, protams, ir uh, nodrošināt energo uh, diversifikāciju, bet te pašā laikā jāizvairās no kārtējas atkarības, piemēram, atkarības no Turcijas, kas varētu rasties. Mēs runājam par tādām valstīm arī kā Ukraina, kas arvien tuvojas Eiropas Savienībai. Un ir jāsaprot, ka ir jāaizsargā arī leģitīmas Krievijas intereses. Protams, tieši tur, kur šīs eh, intereses ir absolūti, eh, absolūti leģitīmas, ir svarīgi ne, neapdraudēt mūsu partnerību. Tagad lūdzu Karas kungs. Komisāra kungs, cienījāmie deputāti, esmu ļoti gandarīts par um, um, Melnās jūras stratēģiju. Esmu arī ļoti pateicīgs par to, ka esošais stāvoklis tiek attiecīgi precīzi vērtēts, nevis vienkārši tā, ka tiek meklēta vaina un tad uzvelta uh, pretējām pusēm. Mēs saprotam, ka Melnās jūras reģions kļūst arvien svarīgāks arī visā pasaulē. Te ir milzīgs potenciāls, piemēram, attiecību uz darba spēku un energoresursiem. Melnā, uh, Melnāja jūrā ietek arī Donava, kas ir uh, Eiropas lielākā upe. Un tas nozīmē, ka ir jāsadarbojas ar valstīm, kas atrodas pie Melnās jūras. Ir ļoti svarīgi koordinēt dažādu veidu aktivitātes un darbības šajā reģionā, lai nesanāktu tā, ka katram ir sava spēlīte, savi spēles noteikumi. Un tas, protams, ietekmēs arī Eiropas Savienības turpmāko energopolitiku. Mūsu sauklis ir diversifikācija, kā arī energoapgādes drošība. Un tas nozīmē, ka Eh, jāiekļauj arī Nabuko projekts, bet arī alternatīvie projekti vai arī pat teiktu konkurējošie projekti, kā piemēram Dienviedas traume. Uh, arī Kaspijas jūra atrodas uh, netālu, un arī te ir saikne ar šo reģionu, un tuvo austrumu reģionam ir saikne ar Melnās jūras reģionu, un te savukārt ir reģions ar konfliktu potenciālu. Uh, Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit runājam ne tikai par ekonomiskām aktualitātēm, bet runājam arī par uh, izvairīšanos no konfliktiem. Un tas nozīmē, ka reģioni ir jāstrādā absolūti profesionāli strateģiski. Paldies! Un tagad lūdzu Kalfinkungs. Liels paldies! Godātais uh, komisāra. Priekšstādāta kungs pilnīgi piekrīt jūsu sacītēm par Melnās jūras reģionu katram vārdam. Eiropas Savienībai šai reģionai ir iespējas, kā jau sacījāt. Esmu ļoti priecīgs par to, ko komisija Melnās jūras reģionā saskat tālāks darba iespējas. Diemžēl, kā jau jūs sacījāt, austrumu partnerības procesa gaita šiet neņem vērā Melnās jūras reģionu, to atstāja novārtā. Esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs norādījāt, cik svarīgi Eiropas Savienībai piedalīties reģionu attīstībā ne tikai enerģijas, vidas un transporta jomā, bet arī cilvēku saziņas jomā, turismā, kultūras, izglītības jomā. Komisija šai ziņā ļoti svarīgi izvirzīt konkrētus mērķus un arī piešķirt līdzekļus, citādi nekas nenotiks. Paldies! Paldies, tikau kundze, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Manās jūras reģions ir ģeostrateģiski svarīgs, īpaši enerģijas nodrošināšanai un enerģētikas avotu dažādības nodrošināšanai. Tas saistīts ar Kaspijas jūras tuvumu un Centrālās Āzijas tuvumu. Pēc eh, Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai būtu jākļūt svarīgam spēlētājiem šajā reģionā. Tā kā no ITRES komitejas sagatavoju atzinumu par Eiropas Savienības eh, melnās, melnā reģionu stratēģiju, es norādīju Eiropas Savienībai papildu eh, pievienoto vērtību, ka šis reģions var nodrošināt enerģiju. Eiropas Savienībai. Šāda institīva, tā runājot piemēram par Nabuko gāzvadu vai uh, transat, uh, projekts starp Grieķiju, uh, Azerbaidžānu, Gruziju, tas viss liecina par to, cik nepieciešama ir labāka sadarbība starp valstīm manās jūras reģionā. Uh, lūkšu, lai komisija šim reģionam piešķir lielāku nozīmi, izstrādājot konkrētu darbības plānu. Brīvais mikrofons tagad lūdzu Pazesku kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Melnās jūras reģiona stratēģiskā nozīme ir neapšaubām. Šis reģions ir svarīgs no politiskā, tirzniecības, kultūras, enerģētikas, drošības, transporta, kaimiņu attiecību un ārzemju attiecībām ar ārvalstu nu, viedokļa. Tāpēc Melnās jūras reģions stratēģija nav kaut kāda vienīga iespēja, bet reāla nepieciešamība tai jāskar ir um, stabilitātes um, palielināšanas nepieciešot šai reģionā, atrisinot iesaldotos konflikts. Taču šī sadarbība arī jāizmanto, izvēršot plašas enerģētikas projekts. Rumānija atbalsta aktīvu paplašinātu <clears throat> politiku attiecībā uz Melnās jūras reģionu līdz takus Donavas reģionam. Rumānijas politika uzsver, cik svarīgs ir plaša sadarbības konteksts. Tāpēc aicinu komisiju nāk klajā ar projektu Melnās jūras stratēģijai. Paškas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties, komisāra kungs. Viens no aspektiem, kas ir saistīts ar uh, Eiropas Savienības uh, attīstību, ir tieši saistīts ar uh, Melnās jūras reģionu Mēs šeit runājam par importu, par eksportu un par, par un lielām kravām. Tāpēc arī runājot par ostu kapacitāti un par infrastruktūras kapacitāti, te ir jāturpina strādāt un jā, jānodrošina ļoti nopietna attīstība. Tas pats attiecas arī uz Donovas upe, kas ir Eiropas Savienības iekšējā upe. Un tāpēc arī no ekonomikas viedokļa mēs varam teikt, ka ir skaidra saikne starp Eiropas Savienības kon koncepcijas dokumentiem attiecībā uz Melno jūru un uz Donavas uh, reģionu. Ir nepieciešams uh, saskaņot šos dokumentus tā, lai Melnās jūras attīstība un Donavas reģiona attīstība notiktu saskaņoti. Šādā veidā mēs varēsim resursus izmantot efektīvāk un, protams, ietaupīt resursus uh, Eiropas Savienības labā. Paldies! Finally, Paldies! Lūmana kungs lūdzu regiunea mării negre are o importană strategică. Godātais komisār. De resursele. Komisār kungs, Melnās jūras stratēģija ir saistīta arī ar resursiem un resursu izmantošanu. Mēs šeit runājam par pat par 15 miljoniem patērētāju, un tas nozīmē, ka pastiprināta reģionālā sadarbības šajā reģionā esošajām valstīm ir ārkārtīgi svarīga. Reģionālā sadarbībā nāks par labu pilnīgi visām reģiona valstīm, un e, tā, protams, ietekmē Eiropas Savienībās e, kaimiņa attiecību politiku. Melnās jūras valstis ir mūsu kaimiņi, un šobrīd Melnās jūras reģiona valstis spēlē ar vien svarīgāku lomu. Ir jāsaprot, ka reģionālā sadarbība uh, ir jāveicina ar stratēģiju Melnai jūrai, tā lai Eiropas Savienībai ļoti, būtu ļoti skaidrs priekšstats absolūtā pārliecība, ko mēs darām, un jābūt saiknē arī ar Donovu stratēģiju. Lielas paldies! Un tagad lūdzu tikau kundze. Uh, uh, paldies! Es gribētu, komisār kungs, jums uzdot vienu jautājumu. Runājot par jūraseļu koridoriem Melnajā jūrā, pat labi mums daudzgad finanšu schēmā nav paredzēts finansējums šim mērķim, kaut arī mums ir paredzēta pozīcija jebkurai citai e, jūrai, kas atrodas Eiropā. Es e, lūgtu, lai e, izpratnes memorandā tiktu pieminēti šie koridori, Un es gribētu aicināt komisiju pavērt eh, īpašu uh, finansējumu, tādu kāds ir, piemēram, paredzēts Vidusjūrai, Baltijas jūrai. Tāpat nepastāv visaptverošs eh, nolīgums, visaptverošs nolīgums pastāv tikai divpusē nolīguma par kopīgu zivi krājumu pārvaldību. Mums būtu jāizstrādā kopīga jūrniecības stratēģija Malnās jūras reģionā tur būtu jāpiedalās visām dalībvalstīm. Paldies! Paldies tikau kundze! Nu tad līdz ar to varam pabeigt brīvā mikrofonu. Un tagad lūdzu File kungs, Eiropas Savienības pārstāvis eh, drošības un ārlietu politikā. Uh, Mr. President, uh, Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti! Liels paldies par šīm, es gribētu teikt, īstajā, īsajām un tomēr ārkārtīgi radoši domu pilnajām debatēm. Jautājums par Melnās jūras reģionu sinerģiju un stratēģiju ir atklāts. Es eh, no tiesas ticu, ka kopīgi Melnās jūras sinerģija ar paplašinātu pārobežu sadarbību – un kopā ar Eiropas Savienības integrēto jūrniecības stratēģiju un ar Eiropas Savienības izveidoto Donam stratēģiju, tas e, tiešām visu šo projektu apvienošanu nākt par labu Melnajai jūrai un, e, kā jau pēdējais runātājs teica, arī es vēlētos pievienoties mana kolēģa Dama Nakta teiktajam, ka pilnīgi visas Melnās jūras valstis tam vajadzētu vienlīdz lielā mērā piedalīties kopīgai kuģu ceļu koridoru izveidošanai un Melnās jūras stratēģijai. Tas attiecās arī uz ilgspējīgu zivju resursu pārvaldīšanu. Runājot par ilgtspējīgu Melnās jūras stratēģiju, tad šā gada novembrī Bukarestē ir paredzēts Melnās jūras reģiona stratēģijas konference. Mēs ceram, ka tas pavērs jaunus sadarbības ceļus starp Eiropas Savienību un starp tās Melnās jūras partnerības valstīm, lai tādējādi mēģinātu risinot tos uzdevums, ar kuriem sastops šī, šis reģions - transports, izglītība, jūrniecība, zivsaimniecība. Un mēs tiešām ceram, ka mums izdosies izveidot lielākas uzticēšanās līmeni starp valstīm ap Melno jūru. Eiropas Savienībā ir jāpārskata savas intereses šajā reģionā. Tas attiecās uz strateģiskajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem mērķiem. Un, protams, ka mēs turpināsim diskutēt arī to, kādā veidā vislabāk panākt mūsu šos trīs domēnu uzdevumus. Esmu pārliecināts, ka parlaments arī nākotnē nāks klajā ar rekomendācijām, ko darīt. Un vēlos vēlreiz apstiprināt parlamentam, ka no Eiropas Savienības puses mēs esam gatavi uzsākt Melnās jūras reģionu stratēģijas izveidi, tomēr tam ir jānobriest. Līdz brīdim, kamēr šī stratēģija vēl nav izveidota, mēs smagi strādājam visos šajos aspektos. Un uzklausot jūs teikto, tad izskatās, ka piemēram energo nodrošinājumu jomā sadarbības, reģionālās sadarbības jomā, demokrātijas procesa atbalstīšanas jomā, tad eh, jūs apgalvojat, ka sadarbība šajos domēnos nenotiek ar Melnās jūras valstīm, jo mums nav stratēģijas. Tā nav taisnība. Šī sadarbība notiek austrumu partnerības instrumentu ietvaros, un izveidojot konkrētu politiku, kurā mēs vairāk piestrādāsim pie Eiropas Savienības interešu aizstāvēšanas šajā reģionā, mēs tikai vēl stiprināsim šos aspektus. Debatēs interesants punkts ir arī tas, pie tam tas attiecās ne tikai uz parlamentu, bet arī uz padomē notiekošajām debatēm, tad jā, ir balsis, kuras uzskata, ka ir jāizveido stratēģija tās ietvaros, iekļaujot arī institucionālo sadarbību. Un kad šie cilvēki griežas pie manis, nākot klajā ar konkrētām idejām, vēl bez tā, ko mēs jau īstenojam Melnās jūras reģionā, tātad kādā veidā šie cilvēki vēlētos redzēt šo stratēģiju, kāda būtu stratēģijas struktūra un galvenie pamatakmeņi. Tad patiesībā ideju, vēl bez tā, ko mēs jau darām, nav visai daudz. Tātad, kā jau es teicu, brīdī, kad mēs pieņemsim lēmumu par stratēģijas izveidi, mēs neesam vēl noteikuši konkrētu datumu. Kamēr mēs to neesam izdarījuši, mēs strādāsim austrumu partnerības ietvaros. Protams, ka mēs stiprināsim mūsu attiecības un uzlabosim tās ar mūsu sadarbības partneriem šajā reģionā. Un mēs mēģināsim visiem spēkiem līdzēt arī pārobežu sadarbībai starp šīm valstīm. Un tagad, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, kad Eiropas Savienībai ir jāspēlē aktīvāka loma reģionālajā sadarbībā, es domāju, ka mēs šo lomu arī spēlēsim. Paldies! Dank, Paldies, komisāra kungs! Nu, tad diskusija līdz ar to ir pabeigta. Nākamais darba kārtības punkts ir kopīga diskusija par sarunām par Azerbaidžānas uh, un Armēnijas asociācijas līgumu. Jā, Temākis Konza mums ir sagatavojusi ziņojumu par Azerbaidžānu un arī